būs īsts pārskats par Štauners kundzes ziņojumu atbilstoši mūsu darba kārtībai par komisijas rīcības plānu integrētas iekšējās kontrolas struktūras uh, ieviešanai. Referents kundzei vārds 4 minūtes. Komisārkungs, kolēģi, efektīvs iekšējās kontrolas princips ir viena no svarīgākajām budžeta prioritātēm. Uh, kas eh, komisijai ir eh, jālieto efektīva eh, budžeta līdzekļu kontrole, ir tiek pārbaudīto pārbaud gan parlaments, gan citas iestādes un daudzus gadus tā ir pilnveidot un ir arī no revīzijas kolēģijas ir sagatavot priekšlikumi un tiek sekots, lai budžeta līdzekļi tiktu efektīvi lietoti. Tomēr daudzus gadus nebija iespējams eh, piešķirt pozitīvu deklarāciju komisijai. Kas notika ar Leonardo programmas ieviešanu pirms dažiem gadiem un arī citiem jautājumiem, kur eh, ir eh, gan nekārtība, gan iespējams arī mahinācijas. 2006. gada janvārī komisija sagatavoja rīcības plānu par vienoto iekšējās kontrolas mehānismu, kas tika pieņemts, lai eh, sadarbotos ar revīzijas kolēģiju un komisija. Uh, mēģinot ieviest šo eh, mehānismu, kā jūs redzēsiet no mūsu atskaitas, ir paveikts eh, nozīmīgs darbs, bet parlaments skaidri eh, atzīst, ka šo līdzekļu ieviešana ļoti nopietni aizkavējusies. Tātad komisijai ir jāpātrina plānoto pasākumu ieviešana, būtiski jāpātrina, ja gribas sasniegt pozitīvus, pozitīvu vērtējumu revidenta gada atskaitēs. Arī parlamenta deputāti tad varētu mierīgi atļaut šādu budžetu izpildi. Es šeit neapskatīšu detaļas, kādas ir bijušas problēmas ar šo mehānismu ieviešanu. Es tikai uzsvēršu, ka ir vajadzīga efektīva kontrole īpaši atceroties eh, to, eh, kā šie mehānismi tika ieviesti krīzes apstākļos, lai varētu sniegt palīdzību ļoti ātri. Es jums atgādināšu par struktūru fondiem un par situāciju ar struktūru fondiem un eh, Eiropas globalizācijas fondu ar šķēršļiem, kas pastāv. Īpaši struktūru fondu jomā ir e, jāsadarbojas ar dalību valstīm, lai garantētu, ka e, šie fondi tiek iztērēti saprātīgi, un e, tur var būt īpašas problēmas ar komisijas pārbaudēm. Mēs zinām, ka komisija nevar vienmēr pārbaudīt visu, ko tā gribētu dalību valstīs. Uh, un eh, arī eh, visu, ko revīzijas kolēģija prasa īpaši attiecībā uz gada eh, deklarācijām dalību valstu līmenī par to, kā fondi ir izmantoti. Komisija to minēja 2008. gadā, bet ir ļoti grūti izveidot kaut kādu priekšstatu par to, kas ir noticis, jo trūks dokumentu. Tāpēc eh, mēs eh, lūdzam, un tas arī vienprātīgi tika atbalstīts budžeta komitejā, ka ir jāizdara spiediens uz dalību valstīm, lai nodrošinātu to, ka tiek iesniegts pietiekams datu apjoms, un es ceru, ka arī nākotnē komisija turpinās eh, nopietni sekot šim jautājumam. Paldies! Komisāri Baro, lūdzu. Uh, paldies! Es pateicos uh, referentei par uh, šo ziņojumu un pateicos arī par konstruktīvo dialogu, kopš mēs uzsākām izstrādāt rīcības plānu, lai varētu nodrošināt pozitīvu budžetas izpildes apstiprināšanu. Šī revīzijas palātas 2007. gada budžeta izpildes deklarācija ir izsniegta. Un jāsaka, situācija ir uzlabojusies Uh, man ir prieks jūs informēt, ka uh, komisija ir uh, virzījusies uz priekšu trešā ziņojuma izstrādāšanā. Kā Stauners kundze ir prasījusi savā ziņojumā, tas ļauj uzlabot šīs izpildes deklarācijas apstiprināšanu. 3. februāra ziņojumā Eh, tiek eh, izvērtās 2008. gada rīcības plāna eh, rezultāts. Tur ir secināts, ka ir panākt pozitīvi sasniegumi. Un konkrētāk, piemēram, vienkāršošanas jomā Uh, budžeta izpilde ir uh, skaidrāka, tātad šie izpildes mērķi ir labāki, 25% budžets tādā veidā ir izmantots. Uh, ekonomikas, kas atvesļošanas plāna ietvaros mēs paredzam zināts, zināms uh, vienkāršojums, tīpaši struktūra fondos. Revizijas palāta ir konstatējusi arī, ka ir uh, uzticamāk uh, šie budžeta uh, izpildi. Renforcé... Komisija ir arī uh, veikusi uh, pasākums 11. Uh, punktā. Un 1,5 uh, miljārdi eiro tika atgūti salīdzinot ar uh, summu, kas tika atgūta 2007. gadā, un tas ir 280 uh, miljoni. Komisijas dienesti izmanto kopīgus standarts, vien vairāk un vairāk attiecībā uz auditu procedūrām, lai nodrošinātu labāku koordināciju un labāk arī tiek, sanākt, tiek panākt labāk rezultāti. Tas nozīmē, ka administratīvo nastu var samazināt un mēs uh, varam labāk izmantot auditu resursus. Uh, komisija uh, cenšas stiprināt dalību valstu atbilst, atbildību. Un jau otro reizi mēs esam saņēmuši uh, valstu Uh, audita kopsavilkums. Uh, komisija turpinās uzsākt to rīcību un arī citas iniciatīvas, uh, kuru mērķis ir uzlabot šo komisijas, šo kontrolas ietvaru. Un tāpat ir jāpārdomā šis pieņemamā riska koncepts turpmākajos veicamajos uzlabojumos. Šī, šīs koncepcijas palīdzību mēs cenšamies politiskā līmenī definēt eh, risku starp eh, kontrolas cēloņiem un rezultātiem. Eh, protams, nulles kļūdas likme ir teoretiski neiespējama. Un ir gluži normāli, ka šī likme, šis koeficients atšķiras dažādos sektoros. Institucionālais dialogs šai sakarībā ir uzsākts saistībā ar komisijas neseno paziņojumu. Vice priekšsēdētājam Kalaskungam komisijā uh, bija iespēja pārnāt šo jautājumu arī ar parlamentu janvārī. Es gribētu uzsvērt šīs iniciatīvas ārkārtīgi lielo svarīgumu. Šī iniciatīva ļaus uh, budžeta izpildes uh, institūcijai izvērtēt riska procedūras, ko ir noteikusi komisija. Jaunākais ziņojums parāda, ka komisija ir uh, veikusi dažādas eh, darbības un izpildījusi revīzijas palāta pati izvērtēs to ietekmi, kāda dažādām rīcībām ir bijusi uz 2008. gadu ziņojumu. Bet vēlreiz gribu pateikties Štauners kundzei par ziņojumu, eh, kurš eh, katrā ziņā ir tāds pozitīvs stimuls mums uz, uzlabot mūsu grāmatvedības kārtību. Paldies! Findet Morgenstad. Balsojums notiks rīt. Nākamo prezentāciju sniegs Šaldamos skundze par tiešsaites azarspēļu integritāti. Dodu vārdu referentē 4 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels.